tiem, kas cīnās pār cilvēku tiesībām pasaulē. Eh, daži no tiem ir eh, tādā apdraudējuma situācijā, un mums ir jāatcerās, ka eh, Relazāna, kas ieguva šo balvu, ir tikusi atsaukta no sava amata parlamentā. Un kā šī parlamenta priekšsādātais arī gribētu mazanā izteikt mūsu solidaritāti un gribētu paust visu Eiropas parlamenta uh, solidaritāti. Un jāatcerēs, ka uh, šajā gadījumā tiek grauta leģitimitāte uh, demokrātijai. Voglio anche esprimere Tāpat arī gribētu balst savas bažas par eh, atkārtotiem cilvēku tiesību pārkāpumiem Turcijā, eh, kas ehm, tiek skarta ne tikai politiskie opozicionāri, bet arī civilās sabiedrības eh, pārstāvi, žurnālisti, akadēmiķi. Tāpat gribētu atgādināt Noriju Gulbenu, Semija Dzatska, Ozmanu Kavala, Mehmet Altānu un Saina Alpai. Gribētu piesaukt šos cilvēkus un uh, Eh, mēs gribam atbalstīt šos eh, cilvēkus par eh, to cīņu, ko viņi ved par brīvību un godīgumu. Kā jūs zinat, trešdien no